kaut kas nedemokrātisks. Nu, kā tas tiks īstenos, to redzēsim. Paldies, līdz ar to šīs darba kārtības punkts ir izskatīts pāriem pie nākamā. Rivelīnī kunga ziņojums 2009. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana. Padoms budžets. Došu vārdu Rivelīnī kungam, kas runās 4 minūtes. Te. Alēja jakta est. Liels paldies, priekšsēdētāji. Kauliņi ir mesti ar šo teikumu tika izmainītas lietas, un ar šo teikumu arī vēlos uzsākt savu runu. Tātad padomis vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana. Un šis teikums, kā toreiz tā tagad, iezīmē ļoti svarīgu brīdi gan šim uh, parlamentam par kontrolas kompetenci un visiem uzraudzības orgāniem. Izmantojot šo uzraudzības funkciju, parlaments īsteno savu prioritāti un ja mēs šīs tiesības aizliedzam, tad demokrātiskais princips tiek noliegts. Tātad tiesības pārstāvēt tautu taču tas, ko mēs darām, nav privilēģija pieprasīšana, tas, ko padome nosaka, proti, ka mēs izteiktu vēlmi politiski piesavināties dažādas kompetences, uzurpēt tās uz citas eh, instances rēķina. Nē, mēs tikai gribam spēlēt un pieprasīt parlamentu leģitīmo lomu ik pa laikam uzraudzīt Eiropas institūciju izdevumu jomu un tikt atzītiem kā budžeta izpildes apstiprināšanas iestāde. Parlaments taču šeit nemeklē ādātu sienu kaudzē, bet cenšas vislabāk pārstāvēt Eiropas pilsoņus. Un šī loma, kā to nosaka arī juridiskie dienesti, paredz to, ka mēs darbojamies divos virzienos. No vienas puses mūsu pirmajā posmā ir grāmatvedība, kuras galvenais mērķis ir paredzēts arī līguma 319. punktā, kur notiek budžeta izpildes apstiprināšana, un otrs virziens ir politiskais novērtējums šai apstiprināšanai, proti parlaments novērtē visu, pilnīgi visu institūciju finanšu pārskatu noslēgš, noslēgšanu. Un tagad mums jākonstatē, ka mēs esam nobīdīti malā. Ļoti bieži padomi mums ir traucējusi un nav sadarbojusies ar mums pietiekamā līmenī. Mēs esam apmainījušies ar dokumentiem un tika pieņemts lēmums neatzīt mūsu tiesības rīkoties kā apstiprināšanas institūcijai. Tādēļ šodien mēs izsakamies ļoti kritiski attiecībā uz uh, padomas izdevumiem un izdevumu pārskatu. Mēs atsakamies atzīt šo budžeta izpildes apstiprināšanu, un par to mums šodien ir jārunā. Ir ļoti dažādi viedokļi, taču galvenais ir tas, ka mēs sasniegsim Eiropas tautu Eiropu, patiesi integrēsimies, un tieši tāpēc uzskatām, ka tieši šobrīd Eiropa ar saviem tūkstošiem gadu seno kultūru, uh, ka tā ir jāatspoguļo tautas cerības un jābūt kā orientācijas punktam šajā bezdvēseliskajā pasaulē, kur valda merkantilisms un kur tautas zaudē savas saknes globalizācijas ceļā. Tā ir mūsu loma, un Lisabonas līgums mums deva iespēju rīkoties efektīvi, taču mūsu uzdevums ir ļoti smags mums ir jāievēro caurskatāmības un demokrātijas principi, kas ir pamatnoteikumi, lai varētu īstenot mūsu pārstāvniecības funkcijas. Mēs nevaram vienkārši tā pateikt, ka tas, ko padome dara, ir apmierinoši. Mēs, protams, iestājāmies par valsts labumu, publisko labumu, un mums nav baiļu doties uz Eiropas kopienu tiesu mums nav. Godātais referenta kungs, jūs esat pārsniedzis jums atvēlēto laiku, lūdzu, izdariet secinājumu. Nu, noslēgšu ar to, ka aicinu visu parlamentu balsot pret vispārēju budžeta izpildes apstiprināšanu padomas sadaļā. Paldies, komisijas pārstāvs Dalīkungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Eiropas komisija pieņem zināšanai parlamentu rekomendācijas neapstiprināt budžeta izpildu padomē 2009. budžetgadam. Komisija nožēlo to, ka divas budžeta lēmēji iestādes nav atradušas eh, piemērot risinājumu šim strīdam, kas ir vilcies jau trīs gadus. Eiropas komisija cer, ka šis jautājums par finanšu gada budžeta izpildi tiks apstiprināts un tiks uzlabota starpiestāžu sadarbība pēc iespējas drīzāk. Paldies komisāru kungam. Tagad politisko grupu pārstāvi. Greslis kundze pārstāvies tautas partiju. Priekšsēdētājs kundze, cienījamie kolēģi, padomas priekšsēdētāji, priecājos, ka esat šeit ieradušies. Mēs par to ļoti priecājamies, jo mums ir ļoti svarīgi apmainīties viedokļiem savā starpā. Tas ir viens no prioritāriem jautājumiem. Tie ir 34 jautājumi, kurus esam uzdevuši padomē par budžetu izpildu 2009. gadā. Vēlos atgādināt, ka šīs, šim parlamentam bija jāatbild vairāk kā 200 jautājumu. Tātad jums ir jāatbild tikai mazliet vairāk par 10% jautājumu. Šeit ir ļoti dažādi svarīgi punkti, kā uh, publisko un pārvaldības izdevumu sasaistīšanu. Jūs zināt, ka tas ir mans jājams zirdziņš, taču šis jautājums tiks notr atrisināts arī turpmākajās gados, kad mēs nodibinājām arī šo Eiropas ārlietu dienestu. Mēs varētu atrisināt šo jautājumu, mums būtu arī politiskā griba, un šeit vēlos vērsties pie padomas priekšsēdētāju ja mēs uzskatām, ka kopš Ungārijas eh, prezidentūras laika mums nav guvuši, nesam guvuši panākums un lielākie panākumi gūt Spānijas prezidentūras laikā, tad vēlos aicināt jūs atzīt to, ka parlaments ir paredzēts kā izpildes apstiprināšanas iestāde. Mēs vēlamies īstenot savas tiesības un lūdzam jūs arī pakļauties šīm tiesībām. Mums nebūs savstarpējumības, ja mēs nekontrolēsim viens otru. Es nevaru pieņemt to, ka ierēģi nepakļaujas šim budžeta izpildes apstiprināšanai. Un ir iespējami risinājumi, bet tas ir iespējams tikai lielāku politisko gribu. Paldies, Geierkungs, pusotru minūti. Cienījumā priekšsēdētāji, cienījamies padomas priekšsēdētājs komisārkungs un kolēģi. Uh, padomas budžeta izpilde jau daudzus gadus ir ļoti būtisks diskusija jautājums starp padomu un parlamentu. Mūsuprāt, šis process eh, balstīts 319. pantā darbībā par Lisakumu, li, līgumā par savienības darbību. Un šeit ir paredzēts, ka padomi izmanto operatīvos līdzekļus un tos uh, apstiprina arī komisijas līgums, lēmums. Es nevēlos runāt par to, par ko jau esam visi runājuši, un arī viedokļi nevienmēr bija saskaņot. Ir tagad ļoti būtiska padoma politiskā līmenī un nevis tikai ģenerālsekretāra līmenī, kas, manuprāt, nav, kuriem, manuprāt, nav politisks mandāts pietiekamā līmenī, ka uh, Tātad šajā līmenī pastāv griba ar mums kopīgi sadarboties. Un šeit vēlos pateikties arī padomis, padomē par šo izteikto uzaicinājumu. Manuprāt, šis sarunu uzaicinājums būtu jāizmanto un augstvērtīgi, un manuprāt, šīs sarunas nedrīkst būt noslogotas jau tagad, tādēļ lūdzu savu grupu atteikties no viedokļu paušanas. Paldies! Paldies! Gērkungs, vai jūs uz, atbildēsiet uz jautājumu? Kolēģis jums grib uzdot jautājumu, lūdzu. Um, ehm, full... Priekšsēdētājs kundze, paldies! Mēs esam vienojušies budžeta kontrolas komitejā. Mēs vēlamies izteikt ieteikumu, ka pārdomas vispār budžeta izpildu netiek apstiprināta. Tādēļ vēlos uzklausīt, vai sociāldemokrātu grupa vēl joprojām ir ar šādu viedokli nav skaidrības. Pastāv baumas, ka sociāldemokrāti ir pieņēmuši lēmumu no, nomainīt savu nostāju un tagad atbalstīs budžeta izpildi. Tad balsos pār. Vai tā ir taisnība? Tad kādēļ sociāldemokrātu grupa mainīja savu viedokli? pastāv bāžas, ka tas ir saistīts ar jauno saim, eh, parlamentu priekšsēdētāju, taču gribētu no Gaira kunga dzirdēt tādu bildi. Die Antwort, lieber Sören, will ich gerne geben. Es labprāt arī jums atbildēšu. Tās ir baumas. Nu, tagad varētu pamatoties to, ka nepamatoju, neargumentēju baumas, taču šobrīd izskaidroju grupas lēmumu atturēties šajā punktā un padarīt iespējams sarunas ar padomi, kur nepastāv dažādi noslogojumi. Paldies, Gēra kungs, ļoti skaidri. Tagad uh, eh, Skilkaks kungs, pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas parlaments ir tie, vienīgā tieši ievēlētā institūcija Eiropas Savienībā, un tā ir um, atbildīga par budžeta izpildes apstiprināšanu attiecībā uz vispārīgo budžetu. Tajā pašā laikā es domāju, ka līgums uh, mums arī uh, uzliek pienākumu respektēt Eiropas Savienības iedzīvotāju vēlmes un nodrošināt to, ka nauda tiek uh, iztērēta saskaņā noteikumiem, bet jau ilgāku laiku Eiropas parlaments nav ticis uzaicināts diskutēt ar par šiem jautājumiem, un mēs joprojām neesam saņēmuši atbildes uz jautājumiem, ko esam uzdevuši, bet es domāju, ka Eiropas pilsoņi ir pelnījuši labāku informāciju par to, kā tiek izlietot viņu nodokļu nauda. Tā kā es domāju, ka mums nevajadzētu apstiprināt uh, budžeta izpildi, un ja pēdējās sarunas izgāzīsies, un ja arī turpmāk būs viedokļu atšķirības uh, no nu, parlamentu puses par šo jautājumu, tad uh, nu, jāsaka, līdz šim dialogs ir nonācis strupceļā, un tāpēc mums ir jāiesaist visas puses, bet fakts pats par sevi nemainās. Būtībā mums ir tikai viens, viena iespēja, proti iesniegt šo jautājumu tiesā, lai tiesa noskaidrot situāciju, un tad mēs varēsim atsākt pareizi institūciju darbību. Paldies! Černecka kungs, vienu minūti. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Priekšsēdētāj, dāmas un kungi. Mūsu draugs Rivelīnī kungs apkopoja, bet te ir runa par tādiem pavisam maziem kauliņiem, un es, kamēr uh, Rubikons savulaik bija tāds uh, liels uh, panākums, tad um, es varu tagad tikai sacīt, ka mēs neko jaunu pēc tam nesam vairāk um, sasnieguši. Un te mēs tik tiešām spēlējam tādu kā spēlīti starp padomi un parlamentu, un tie, kas šeit ir pavadījuši vismaz pēdējo, pēdējo bijuši arī iepriekšējā sasaukumā, varēs atcerēties to, ka tas ir nebeidzams stāsts, kas mums eh, liek apzināties to, ka Eiropas parlamenta pilnvaras uh, nav tikušas pilnībā atzītas no padomas puses, un tieši šajā konkrētajā gadījumā, proti attiecībā uz budžeta kontroli, šīs pilnvars ir ārkārtīgi svarīgas, un mēs var, nevaram atbalstīt šo budžeta izpildes apstiprināšanu. Paldies! Stāsta kungs, divas minūtes. Um, Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, kolēģi, padomas priekšsēdētāja kungs. Tāpat kā Greslas kundze, arī es esmu gandarīts ar to, ka padomas pārstāvi ir ieradušies uz šīm debatēm. Tikko kā pārbaudīju runātāju sarakstu un redzu, ka jūs eh, padomas pārstāvi nesat pieteicies runāt. Es domāju, ka es visu deputātu vārdā varētu lūgt jums tomēr uzstāties ehm, debašu beigās. Priekšsēdētāji pārtrauc un saka, ka padomas pārstāvim būs iespēja izteikties. Jā, vienkārši neparādījās viņu uzvārds mūsu runātāja sarakstā. Stāskungs. Debates, kas šodien notiek, ir debates, kas ievilkušās jau trīs gadu garumā. Tā ir slikta zīme. Mēs mēģinām rast risinājumu, tas mums neizdodas. Padome neko nemācās no šīs situācijas. Šeit tika pieminēta džentlmeņa vienošanās, ko mēs panācām pirms vairāk nekā 40 gadiem. Iespējams, ka toreiz tā bija džentlmeņa vienošanās, bet šobrīd padomu gan neuzvedas kā džentlmenis. Ko mēs vēlamies? Mēs vēlamies, lai padomus budžets tiktu pāraudzīts tādā pašā veidā kā citām iestādēm. Vai tiešām tas ir pa daudz prasīts? Nodokļu maksātāja nauda ir jātērē un jāpārbauda šie tēriņi zaļie un Eiropas brīvā alianse neapstiprinās padomus budžetu izpildu 2009. gadam. Mēs vēlamies turpināt izdarīt spiedienu uz padomu, vēršot padomus uzmanību uz to, ka nauda ir jātērē atbildīgā veidā. Neviens šeit nesaka, ka padomu krāpjas, neviens nesaka, ka budžetā ir pārkāpumi. Nē, tā ir vienkārši demokrātiskās kontrolas. Jā, tas ir demokrātiskās kontrolas jautājums. Parlaments vienkārši grib pildīt savus pienākumus. 2. jūnijā mēs saņēmām vēstuli, kurā bija teikts, ka mēs interpretējam līgumu tā, ka Ja komisijai tiek sniegta uh, budžeta izpildes apstiprināšana, tad tas attiec arī uz padomu. Godātais padoms priekšsēdētāji, tas taču nevar būt nopietni. Tas ir pretrunā ar gadiem ilgi pastāvošu praksi. Uh, tā ir tāda pirra uzvara, ja jūs uzvarēsiet šajā strīdī, strīdā, jo ja mēs šādi interpretējam līgumu, tad kāpēc, lai mēs citas iestādes aicinātu stāties budžeta kontrolas komitejas priekšā un ne e, padomu? Priekšsēdētāji. Nākamais runātājs Sondergārda kungs, pusotru minūti. E, e, Paldies priekšsēdētāju. Es gribētu arī pateikties budžets kontrol, kontrols komitejai, kas eh, nāca klajā ar skaidru un vienbalsīgu nostāju. Bet pašai, uz pašreizējiem pamatiem mēs nevaram eh, apstiprināt padomas budžeta izpildi. Tas, šī situācija nav nekas jauns. 2009. gadā mēs atlikām budžeta izpildes apstiprināšanu uz rudeni, un pēc tam budžeta izpildi tika apstiprināta, tāpēc, ka padomu piekāpās. Nu, varbūt nedaudz, bet vismaz virzība bija pareiza, lielāka sadarbība un lielāka atklātība. 2010. gadā viss notika līdzīgi. Šogad bija citādi. Kā mēs jau dzirdējām, padome joprojām izvairās no atbilžu sniegšanas uz mūsu jautājumiem. Kā mēs varam šo te gada noslēgumu akceptēt, ja mēs neesam saņēmuši atbildes uz pašiem vienkāršākajiem jautājumiem. Nu, tā tas vienkārši neiet krastā. Mēs nevaram to darīt, ja mēs paši izturmies ar cieņu pret sevi. Man tik tiešām ir ārkārtīgi žēl, ka vairākums no sociālistu un demokrātu grupas tagad ir mainījuši savu viedokli un ar lielu man ir ļoti žēl, ka mēs vairs neesam vienoti budžeta kontrolas komitejā. Sociālisti un demokrāti tagad vēlas palikt vien paši pie savas nostājas, un es ceru, ka šajā parlamentā joprojām vairākums iestāsies par lielāku atklātā, atklātību un caurskatāmību tad, kad ir runa par padomus kontiem. Paldies, Andriesens kungs, pusotra minūte. Priekšsēdētāja parlamenta apstiprinājums liet, ir, ir pārbauda par to, kā tiek īsteno, izpildīts budžets, bet tas ir kļūst par tādu kā sliktu joku, jo aiz katru gadu lielākā daļa no budžeta, kas, eh, tiek, kas ir komisijas atbildībā, tur ir eh, dažādas neprecizitātes, un eh, neraugoties uz to, parlaments apstiprina budžeta izpildi. Arī attiecībā uz 2009. gadu budžeta tēriņiem policijas uh, kontos tas tika apstiprināts. Un līdz ar to mēs neko nesam panākuši. Un tad, kad runa par Eiropas, um, par Eiropa padomu, tad uh, parlaments. Uh, atsakās apstiprināt budžeta izpildu, lai gan netiek kriti kritizēta um, līdzekļu pārvaldība. Nu, tās ir cīņas par varu. Parlaments domā, ka tādējā tas var uh, stiprināt, parādīt savu spēku, bet uh, tas uh, līdz ar to nepild savu saistības attiecībā pret nodokļu maksātājiem. Un vēl lielāka necieņa ir tā, ka Eiropas parlaments neļauj kādai citai institūcijai. Uh, kā vien paši sev apstiprināt savu budžetu izpildu, un tas ir interešu konflikts. 2007., 8. un 9. gadā parlamenta iekšējais audits apliecināja to, ka šīs parlaments nebūtu ne, nestrādā tik nevainojām. Es neesmu pret. Es balsoju pret komisijas budžeta izpildes apstiprināšanu, tāpat pret budžeta izpildes apstiprināšanu parlamentu budžeta izpildes apstiprināšanu un arī balsošu pret padomus budžeta izpildes apstiprināšanu. Paldies. Paldies, Andriesens kundze, Holmejers kundze, lūdzu. Frau Präsidentin. Priekšsēdājs kundze, cienījamie kolēģi. Sākumā pretstatā iepriekšējai runātāji vēlos teikt, ka attiecībā uz parlamentu viedokli nevēlos izteikt neusticības balsojumu attiecībā uz padomu. Tas nozīmē, ka š, mūsu uh, izteiktais ziņojums nenozīmē, ka mēs neusticamies padomē, kad līdzekļi ir iztērēti nepareizi. Manuprāt, galvenais, lai būtu pastiprināta sadarbības starp parlamentu un padomu starp visām trim institūcijām. Manuprāt, būtu lielas priekšrocības, ja trīs institūcijas daudz vienoto, vienotos arī nekustamā īpašuma uh, jomā, un tā mēs būtu, varētu rīkoties daudz saskaņotāk, nevis ka katra institūcija darītu atsevišķi vienu un to pašu. Tas pats attiecas arī uz tulkošanas darbiem un tā tālāk. Un vēlos atgādināt, ka cilvēki ārpus šī nama eh, nesaprot to, ka mēs neatbildam viens uz otru jautājumiem. Paldies, Ailes Sanders kundze, vienu minūti. Sí, gracias. Empezaré por un refrán español menos tesario. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, pilsoņi no mums gaida atskaitīšanos par Eiropu. Un labākais ir labā ienaidnieks. Pilsoņi vēlas, lai mēs sadarbojamies, lai rastu labus risinājumus. Manuprāt, pašreizējos ceļš ir nepareizs. Bija izmaiņas saistībā ar Rivelīnī kunga ziņojumu, un, manuprāt, šeit pastāv ārkārtīgi daudz risku. Sociāldemokrātu grupā mēs ļoti pamatīgi diskutējam par caurskatāmību saistībā ar visiem pārskatiem un to izpildus apstiprināšanu. Man ir žēl, ka ir pieņemts šāds lēmums, proti, ka netiks apstiprināt budžeta izpildu lielākai daļai institūciju. Gajer kunga teiktais ir pareizais ceļš. Manuprāt, arī ierēģi veic savu darbu, un tas viņiem jādara, pat ja viņiem tas nepatīk. Manuprāt, visa šī lieta ir skumja, un šeit ir nepieciešama lielāka darbība. Ašvarta kungs, vienu minūtu, lūdzu. Uh, Priekšsēdētājs kundze, es esmu piecēlies, lai izteiktu divus komentārus. Saskaņā ar 2005. gada starpiestāžu nolīgumu padome ir vienojusies ar Eiropas parlamentu. Nav pieņemami, ka pārāk daudzas dalību valstis turpina ignorēt šīs saistības, jo īpaši ņemot vērā Lisabonas līgumu. Ir pienācis pēdējais brīdis dalību valstīm saprast, ka tām ir pienākums rast labāku sadarbības modeli ar Eiropas parlamentu. Padomē ir jāpild savas saistības. Otrkārt. Vai komisija un padome lūdzu beidzot varētu saprast, ka Eiropas revīzijas palātas kritiskās piezīmes ārkārtīgi lielā mērā grauj sabiedrības acīs Eiropas Savienības imidžu. Nepietiek ar to, ka jūs dodat tehnisku skaidrojumu. Mums ir nepieciešama pārliecība, deklarācija par pārskatu ticamību. Padomei un komisijai ir nepieciešams vērst lielāku uzmanību uz šādu pārticamības pārskatīgu. Paldies! Makovei kundze, lūdzu, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze. That... Padoma paziņoja un parlaments se secināja, ka šī budžeta izpilde ir pareiza tad, kad parlaments apstiprināja komisijas budžeta izpildu. Tas ir nepareizi. Es neticu tam, ka padomu vēlas tērēt naudu bez jebkādām pārbaudēm, taču praksē tas tā izpaužas. Tas nav labas pārvaldības, pārskatāmības vai atskaitīšanās prakses paraugs. Šajā finanšu krīzes brīdī un uzticēšanās krīzes brīdī, kad mums jāskaita katrs eiro un jāatskaitās par katru eiro, tas izskatās ļoti slikti. Pārskatāmība ir jāvairo. Demokrātiskās valstīs parlamentiem ir tiesības pārbaudīt, ko dara izpildvar un kā tā tērē līdzekļus. Eiropas Savienība nedrīkst atkāpties no šīs prakses. Tādēļ es pilnībā atbalstu referentu nostāju un esmu eh, atbalstu nostāju, ka nedrīkst apstiprināt budžeta izpildu padomē. Paldies! Liberacka kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Gairkungs prezentēja mūsu tātad sociālistu un demokrātu grupas viedokli un arī budžeta kontrols komiteja ievēro principu, ka ir jāciena līdzsvars starp Eiropas Savienības institūcijām. Tā kā mēs joprojām uzsveram, cik būtisks ir šis caurskatāmības jautājums attiecībā uz finansiāliem jautājumiem. Mēs uzskatām, ka parlaments pārstāv mūsu pilsoņus un šis ir tāds ļoti būtisks vēsturisks brīdis. Par katru iztērēto eiro no budžeta ir jāspēj sniegt atskaiti, un mēs redzam, ka padome nevēlas iesaistīties atklātā dialogā, neatkarīgi no tās politiskās nokrāsas. Tāpēc mēs uzskatām, ka varbūt, ka te tieši administratīvā nozīmē ir nevēlēšanās tā, tā rīkoties. Tagad brīvais mikrofons Flašikovs Benovs kundz, vienu minūtu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pán komisār. Paldies, priekšsādātājs kundz, komisāra kungs, padomas pārstāvs kolēģi. Es domāju, ka jautājums, par kur mēs šeit runājam, ir ne tikai tiesisks un institucionāls jautājums, bet arī politisks jautājums. Parlamentam ir visas pilnvaras izmantot savas tiesības. Mēs izmantojām šo iespēju, jo padomu tik tiešām nepilda savas saistības. Un tagad mums ir juridisks konflikts starp Eiropas Savienības iestādēm. Tas nebūtu nav apsveicami, jo Eiropas integrācija tas neveicina. Šis konflikts neko labu neliecina par Eiropas Savienības iestādēm, ja tās strīdas un nepilda saistības. Es domāju, Eiropas Savienībai jau tā ir ļoti daudz nopietnu problēmu, kas ir jārisina mums visiem kopā. Pilsoņi nevēlas dzirdēt mūsu strīdamies, viņi vēlas, lai mēs risinātu viņu problēmas domāju, ka mums ir jāatrisina šīs budžeta izpildes apstiprināšanas jautājums. Padoms administrācijai ir jāveic, jāizpild savas saistības uh, pret Eiropas Savienības pilsoņiem. Paldies! Mulderkungs, lūdzu, vienu minūti. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik zou willen benadrukken, er is geen twijfel over de positie van. Paldies, priekšsēdētājs. Gribētu uzsvērt, ka nav šaubas uh, attiecībā uz parlamentu nostāju pret līgumu. Uh, Parlaments ir budžeta izpildes apstiprināšanas iestāde. Un uh, budžeta kontrolas komiteja kontrolē šo līdzekļu tērēšanu, un es nesaprotu, kāpēc būtu jāizdara izņēmums attiecībā uz padomi. Uh, Es domāju, ka varētu būt viens risinājums, proti doties uz Eiropas kopienu tiesu, bet es nedomāju, ka tas būtu tas ideālais risinājums. Es gribētu uzsvērt to, ka parlaments joprojām ir atvērts dialogam, un es gribētu lūgt padomi ļoti atklāti administratīvajā, politiskajā līmenī runāt ar budžeta kontrolas komiteju par to, kā atrisināt šo jautājumu un vairs neatteikties ierasties uz mūsu pasākumiem, mēs varētu atrisināt šo problēmu runājot. Un to nevarēs panākt, ja padomu turpinās izvairīties no dialogu ar budžeta kontrolas komiteju. Paldies Mulderkungam! Paldies tagad komisārs Delī, divas minūtes. Much, Paldies priekšsēdētāji! Mēs esam pieņēmuši zināšanai dažādos komentārus, kas izskanēja no parlamenta deputāta puses, un uh, arī aicinājums uz sadarbību starp institūcijām. Un mēs apsveicam šos aicinājumus. Komisija var tikai vēlreiz uzsvērt šī jautājuma politisko dimensiju. Komisija uzskata, ka visas institūcijas tām vajadzētu sadarboties, lai jā, darbs būtu e, labs, un komisija vēlas aktīvi iesaistīties šajā procedūrā, un es varu jums garantēt, ka jūs varat uh, rēķināties, ka mēs būsim labi klausītāji no komisijas puses. Paldies, Domnikungs. Halo. Dziękuję pani przewodnicząca, szanowni państwo. Paldies priekšsēdētājiem, dāmas un kungi. Padomas nostāju Eiropas parlamentam eh, paziņoja. Uh, jūnijā un arī 17. oktobrī nosūtītajās vēstulēs attiecībā uz procedūru 10. maijā, kad Eiropas komisijai tika apstiprināta budžeta izpilde. Mēs eh, redzam, kāda ir situācija, un tieši tāpēc padome uh, iesniedz priekšlikumu Eiropas parlamentam apspriest jaunu ilgtermiņa vienošanos starp padomi un uh, parlamentu attiecībā uz budžeta izpildes apstiprināšanu. Un attiecībām starp uh, abām uh, budžeta lēmēju iestādēm. Uh, Un es ceru, ka Eiropas parlaments varēs drīzumā pieņemt lēmumu par eh, sarunu sākšanu saistībā ar šo jauno vienošanos. Mēs neierosinām nekādus eh, priekšnosacījumus attiecībā uz vienošanās eh, veidolu vai formu, bet mēs gribētu uh, izbeigt šo nesaprašanos starp abām institūcijām un uh, nonākt pie tādas situācijas, kad pieminēja Dalīkungs, kad institūcijas savā starpā labi sadarbojas. Paldies! Paldies ministru kungam un tagad nobeigumā aicināšu izteikties vēlreiz referentu Revelīni kungu. Paldies, priekšsēdētāji! Man tagad radies jautājums, ja mūsu tiesības ir apstiprināt padomas budžeta izpildi. Taču padoma nav līdzdarbojusies un principā pieņem, ka tas viss notiek pašsaprotamā veidā. Tad kas tad tās par tiesībām? Mums tiešām nevajadzētu teikt, ka netiek ievērots džentelmeņu vienošanās un ka iespējams mums vajadzēs dot, vērsties Eiropas kopienu tiesā parlaments un parlamenta pārstāju ar vairākumu pieņēma lēmumu un vēlos vērsties pie tiem, kuri vēl vilcinās, vēlos viņus aicināt aktīvi iesaistīties, lai varētu tikt pienācīgi ievērotas Eiropas parlamentu tiesības. Es, protams, ceru, ka šis aicinājums sastaps eh, dzirdīgas ausis arī padomē, lai nā, tā nākotnē rīkotos citādāk un lai mums būtu patiesa sadarbība un lai Eiropas parlaments varētu īstenot savu lomu, pārstāvēt pilsoņu demokrātiskās tiesības Eiropas līmenī. Eh, komisijas eh, budžeta izpildes apstiprināšana martā, tas ir kaut kas pilnīgi cits un ar to tam nav nekāda sakara. Šī ir politiskā skatuve, politisks rezultāts un politiskais līmenis. Šeit runa ir par politisku jautājumu. Tiešām vēršos pie jums. Nebūs pozitīvas atbildes un aicinu visus kolēģus eh, atbalstīt Eiropas pilsoņu tiesības, cienītās un atteikties no budžeta izpildes apstiprināšanas. Paldies, līdz ar to debats par šo jautājumu beigušās. Balsojums par šo jautājumu notiks šodien pulksten 12.30. The... Nākamais punkts darba kārtībā ir jautājuma laiks komisijai. Es ar lielu prieku sveicu mūsu vidū komisārus Barņē, Dalī un Krūzu. Un šā rīta jautājums.